kolēģi, vakardien vakarā Tunisijā notika jauns teroristu uzbrukums Tunisijas galvaspilsētā Tunisā. Un tajā gāja bojā 14 eh, prezidenta apsardzes uh,